Dāmas un kungi, godātie kolēģi, labvakar, sveicu visus uh, drošības un aizsardzības apakškomitejas dibināšanas sanāksmē, apsveicu kolēģus, kuri ir ievēlēti no jauna, kuri ir atkārtot ievēlēti parlamentā. Šī ir uh, apakškomiteja komiteja, bet tas nenozīmē, ka šī tā būtu otršķirīga komiteja, un tā ir drošības un aizsardzības apakškomiteja, un tas nenozīmē, ka mēs diskutējam par tādiem tematiem, kas Eiropas līmenī nepastāv kā aizsardzība, bet gan par drošības un aizsardzības politika, kas ir ierakstīta līgumos un uh, iepriekšējā sasaukumā mēs uh, pierādījām, kā spējam darboties gan uz vietām, gan šai apakškomitejā, un ka tā tas būs arī turpmāk. Paziņoju šo sanāksmi par atklātu, un uh, mums šodien ir jāizveido komitejas birojas, ir jāievēl priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki. Un tagad vispirms mums ir jāievēl apakškomitejas priekšsēdētājs. Un nosaukšu aizvietotājus, kuri piedalīsies balsošanā klāt nēsošo pilntiesīgo locekļu vietā. Es, o, es un D grupas vārdā balsos Viktors Bostināru un tautas partijas grupas vārdā Ivots Belets un Makalister kungs. kvorums astoņi deputāti ir nodrošināts, un tagad aicinu ierosināt kandidātus uz uh, komitejas priekšstādātāju amatu Džefrijam Van Ordenam vārds. Paldies! priekšsēdētāji, gribu teikt, ka mums ļoti patika strādāt jūsu vadībā šai apakškomitejā, tādēļ pateicamies pa jums par veikto darbu. Es vēlētos Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā ierosināt Annu Fotīgu kā apakškomitejas priekšsēdētāju. Fotīgas kundze ir bijusi ļoti ievērojama polijas parlamenta deputāti. Viņa ir vadījusi arī polijas prezidenta biroju kādu laiku, un viņa ir bijusi arī polijas ārlietu ministre vairākus gadus. Tā kā viņai ir ļoti uh, liela pieredze šajā jomā, un mēs uzskatām, ka viņa būs uh, ļoti, viņai ir ļoti labi kandidāti, lai kļūtu par komitejas priekšsēdētāju. Paldies, Fotīgas kundze, vai jūs piekrītat kandidēt uz šo amatu? Jā, es piekrītu. Paldies, Fotīgas kundze ir pilntiesīga šīs apakškomitejas locekle. Viņa ir aizpildījusi savu finanšu interešu deklarāciju, līdz ar to ir izpildījis priekšnosacījums, lai varētu kandidēt, vai ir kādi citi kandidāti. Anna Gomeša, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos jūs sveikt un pateikties par izcilu šīs apakškomitejas vadīšanu. Šī komi apakškomiteja ļoti svarīga, nozīmīga, un es vēlētos pati izvirzīt savu kandidatūru. Es neapšaubu Van Ordena kunga izvirzītās kandidātes labās īpašības, bet es uh, domāju, ka šī grupa vienmēr ir skaidri paziņojusi, ka tā apšauba uh, Uh, to, ka Eiropas Savienībai būtu nepieciešama drošības un aizsardzības politika. Un ja tā ir, šā, tā, šā nostāja ir tāda, es domāju, ka tas uh, nebūtu saskaņojams ar šīs komitejas vadību. Esmu strādājusi šajā apakškomitejā kopš 2004. gada, kad tika izveidot šī apakškomiteja, un uh, zinu, cik svarīgs ir deputātu darbs, lai uh, Uh, nodrošināt komitejas ticamību, to uh, nodrošināja Vogan kungs un arī jūs, un varbūt Fotīgas kundze arī tā rīkosies, bet ja Fotīgas kundze ir vienisprāts ar Van Ordena kungu, ja viņai ir tādi paši uzskati, un uh, viņš vienmēr savus uzskatus ir arī skaidri paudis un šī nostāja ir pretrunā ar drošības un aizsardzības Eiropas veidošanu. Un es domāju, ka tieši šobrīd, kad Eiropas Savienība saskars ar krīzēm pie tās robežām, un tieši šādā kontekstā uh, drošības aizsardzības uh, spējas ir ļoti būtiskas, un tādēļ es gribētu lūgt Fotigas kundzi, lai viņa paskaidro, kādi ir viņas uzskati, vai viņā ir tādi paši uzskati kā Van Orden kungam, kas ierosina šo kandidatūru. Ja tā tas ir, tad es izvirzu savu kandidatūru un piepla, pieprasīšu aizklāt balsojumu. Priekšsēdētājs. Uh, divi punkti. Tātad pirmkārt, uh, par kandidātu izvirzīšanu. Ir eh, kandidāti jāizvirz vai nu grupas vārdā, bet jūs to izvirzījāt savā vārdā, vai arī ja tas ir jādara diviem deputātiem. Ir nepieciešams vismaz 5% komitejas deputāta atbalsts. Tātad, ja jūs izvirzīs divi deputāti, tad tas ir iespējams. Uh, Un no politiskā viedokļa es dodu vārdu vēlreiz EKR grupai, kur ierosināja Fatigas kundzes kandidatūru. Van Ordenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos norādīt, ka runa nav par manu kandidatūru, bet gan par mūsu grupas izvirzīto kandidātu Fotīgas kundzi. Mēs uh, esam uh, Eiropas parlamentā, tas ir demokrātisks parlaments, kas pārstāv daudzas nācijas, dažādus politiskos uzskatus. Un uh, turklāt nominācijas uz šiem amatiem ir sadalīts pēc dehonta sistēmas, lai nodrošinātu arī mazāko grupu un valstu interešu ņemšanu vērā. Un eh, šāds solis būtu bīstams, ja mēs tagad dotos citā virzienā, bet es esmu pārliecināts, ka Fotigas kundze ir vēlas eh, kaut ko teikt. Lūdzu, vārds jums, Fotigas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kundze, es pārstāvu Poliju. Tas ir mans vēlēšana apgabals. Un turklāt es vadīju Polijas delegācija starp valdību konferencē, kur notika sarunas par Lisabonas līgumu, un es zinu, kāds ir 42. panta saturs, kur ir runa par kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un es vēlētos runāt pats savā vārdā gan šī panta burts, gan gars runā par kopējo drošības un aizsardzības politiku, un otrajā punktā ir teikts, um, tas nekādi nekavē dalību valstis uh, rūpēties par savu drošību, veido, iestājoties citās aliansēs, piemēram, NATO. Un es, kā bijusī pret antikomunistu opozīcijas uh, pārstāve, augstu vērtēju alianses uh, nodrošinātās garantijas. Un uh, mēs vedām sarunas, un šo vienošanos ratificēja Polijas parlaments, to parakstīja Polijas prezidents, un tagad tas ir likums kas ir jāievēro, un tam mēs ticam. Bet tai pašā laikā es nevēlos, lai kopējā drošības un aizsardzības politika šajā nedrošajā reģionā aizstātu to, tās drošības garantijas, ko sniedz NATO. Paldies! Merci pour votre... Paldies par uh, šo uzstāšanos. Paskūkungs, lūdzu. Pirmkārt, no procedūras viedokļa es gribu teikt, ka esmu viens no tiem kolēģiem, kas atbalsta Annas Gomešas kandidatūru un būs vēl citi atbalstītāji. Bet es gribu teikt, ka nav jau runa par kandidātas personiskajām īpašībām, bet ir runa par attieksmi šajā komitejā, kas ir Eiropas Savienības komiteja. Uh, ja mēs noliekam pie malas eh, drošības un aizsardzības jautājums Eiropas Savienībā, ja mēs no tiem atsakamies, tad šī komiteja ir izveidota, lai atbalstītu kopīgo drošības un aizsardzības politiku. Un es gribu tai pašā laikā teikt, ka es atbalstu NATO un arī vadīju sarunas par Rumānijas iestāju NATO. Uh, bet tai pašā laikā es neuzskatu, ka šeit būtu kāda konkurence starp šīm abām uh, organizācijām. Tām ir vienai otru jāpapildina un jāatbalsta. Ja es būtu sapratis, ka jūs nostājat tāda, tad es nebūtu lūdzu vārdu, bet to es tā nesaklausīju. Priekšsēdētājs godā tie kolēģi. Šīs debātas apakškomitejā ir notikušas piecus gadus tādā pašā garā. Tādēļ es ierosinu pievērsties procedūrai, un mēs balsosim vai no nu ar aklamāciju, ja Fotīgas kundze ir vienīgā kandidāta, ja nē, ja Ana Gomeša patur spēkā savu kandidatūru, tad mēs balsosim elektroniskā veidā, tā būs aizklāta balsošana. Es aicinu visiem paņemt balsošanas kartītes. Tātad Gomeša ska, kundzes kandidatūra ir izvirzīta un to atbalsta vairāk nekā divi komitejas locekļi. Tātad šis jautājums ir atrisināts. Gomeša kundze ir komitejas pilntiesīga locekle un ir aizpildījusi arī finansiālo interešu deklarāciju. Tātad tagad mums notiks elektronisks aizklāts balsojums par abām kandidatūrām. Tātad mēs izmantosim uh, plus un mīnus podziņas, tātad zaļā podziņa plus. Mēs balsosim uh, alfabētiskā secībā, tātad zaļā podziņa ir uh, balsojums par Fotīgas kundzi. Un spiežot sarkano podziņu mīnus, jūs balsojat par Gomešas kundzi. Vai visiem viss ir skaidrs? Līdz ar to sākam balsot. À deux personnes sont en trop. Divi, divi balsotāji ir par daudz balsot tikai pilntiesīgie locekļi un tātad divas balsošanas kartītes ir par daudz ievietotas. Vēl viena kartīte par daudz ir. Es nevaru jums pateikt, kura grupa ir par to atbildīga, vai tagad viss kārtībā. Tātad es atgādinu grupu sastāvu. Eiropas Tautas partijas grupā ir deviņas balsis. S un D astoņas, EKR trīs, ALDE trīs, GOE divas zaļiem divas balsis, FDD divas balsis un nepievienojušies deputāti viena balss. Joprojām viens balsotājs ir par daudz. Lūdzu, izņēmiet kartītes tie deputāti, kas nebalso. Est-ce qu'il faut enlever le... Vous pouvez enlever les, les cartes. Alors maintenant c'est bon. Tagad viss kārtība. Nē. Atkal 32. Lūdzu, katrā politiskā grupā vienojieties par to, kas bal kuri balsos. Tagad ir 30. Balsotāji, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Es beidzam balsot atkal kaut kas nav kārtībā, atkal 31 balsotājs. Nu, šķiet, ka tas nav tik sarežģīti, jo mūs jau nav 250, mēs esam tikai 30. Sākam vēlreiz balsot. Tātad zaļais Fotīgas kundze, sarkanais Gomeš. Un joprojām 31 balsošanas kārtīti ir ievietota sistēmā. PPE, c'est OK Moi inclus, hein Tautas partijas grupa viss skaidrs, man ieskaitot astoņas balsis S un D. Viss kārtībā, 30 balsotāji. Beidzam balsot. Rezultāti ir 15 par Fotigas kundzi, 8 par Gomešas kundzi. La majorité était à vairākums bija 15 balss, vairākums bija 15, līdz ar to Fotigas kundze ir ievēlēta, un es uzreiz viņai nododu sēdes vadību. Vous pouvez emmener le impetus. Hein. quorum is reached, so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to Dāmas un kungi, vēlos uh, pateikties apakš uh, komitejas locekļiem, jums visiem par uh, uzticību, ievēlot mani un drošības uh, un aizsardzības apakškomitejas uh, priekšsēdz āmatā. Tiešām jūtos pagodināta. Un nu, es sirsnīgi pateicos uh, līdzinājiem priekšsēdētājiem par viņu tiešām teicamo darba stilu. Un eh, no savas puses apņemos eh, arī izmantot viņa pieredzi, kā arī sekretariāta pieredzi savos pirmajos eh, nedrošajos darba soļos. Bet, nu, turpināsim ar otro darba kārtības punktu. Proti, mums ir kopīgiem spēkiem jāievēl priekšsētāji vietnieki. Šīs tā paškomitejas priekšsētāji vietnieki. Un eh, man eh, ziņo, ka korums joprojām eh, ir savācies, un tātad mums ir jāievēl četri priekšsēdā vietnieki, kur visi šeit ir arī klāt. Un nu, attiecīgi došu vārdu grupām, grupu pārstāvjiem, kas tad formāli nominējas attiecīgos kandidātus. Nu, sāksim, protams, ar pirmā priekšsētāja vietnieku. Lūdzu. Kielenkungs vārds jums. Pateicos eh, priekšstādētājs kundze un sveicu jūs EPP grupas vārdā. Nominējam Mihalu Golaru, manu kolēģi, priekšstādētāju vietnieku amatam. Viņš ir eh, ar lielu bagātīgu pieredzi šajos jautājumos. Viņš ir bijis arī koordinators ilgāku laiku un ir pierādījis, ka ir atvērts uz eh, sadarbību, ir gatavs eh, meklēt eh, un rast kompromisus, tā kā Mihāls Galers ir mūsu kandidāts pirmajam priekšsēdētāju vietnieku amatam. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai kandidāts piekrīt sevis nominēšanai, jā? Ja? Pateicos. Un apliecinu, ka ir aizpildīta finanšu intereses tātad, integritātes deklarācija, grupa to ir apstiprinājusi arī. Nu, nu, līdz ar to tātad aicinu pieņemt šo kandidatūru balstojot ar aklamāciju. Paldies! Līdz ar to pirmais priekšstādātāja vietnieks ir apstiprināts. Aicinām viņu šeit pievienoties mums prezidijām. Uh, now Hm. Mhm. Mhm, mhm. Ah. Un turpinam. Balsosim par otro priekšsētāju vietnieku. Kura kandidatūra izvirza eh, tā pati ETP grupa? Kīnakungs vēlreiz ETP grupas vārdā izvērsām otrā priekšstādātāja vietnieku amatam kolēģi Jarumir Štetina. Štetins kungs, vai piekrītiet, ka esat nominēts šim amatam? Vai piekrītiet kandidēt? Jāsaka, Štetins kungs, paldies, un apliecinu, ka finanšu interešu deklarācija arī ir saulēcīgi aizpildīta un iesniegta, un līdz ar to arī aicinu jūs atbalstīt šo kandidatūru, balsojot ar aklamāciju. Paldies, eh, līdz ar to Štetins kungs arī ir ievēlēts. Ievēlēts eh, apaškomitejas otrā priekšsētē vietnieko postenī un lūdzu pievienoties mums šeit prezidijā. Now, please. Uh, un tagad, dāmas un kungi, turpināsim. Sociāldemokrātu frakcijai aicinu nominēt savu kandidātu trešā priekšsētāja vietnieka amatam. Priekšsētājas kundze, ar gandrījumu izvirsu Kānu kungu kā kandidātu. Viņš ir uh, prasmīgs politiķis um, un uh, arī eksperts aizsardzības jautājumus. Paldies! Apstiprinu, ka finanšu interešu deklarācija arī ir saulēcīgi aizpildīta un iesniegta. Kānkungs, vai jūs eh, piekrītiet kandidēt? Jāsaka, Kānkungs piekrīt. Mēs paldies! Un aicinu grupu balsot ar aklamāciju arī par šo kandidātu, jo citu kandidātu izvirsīt nav. Thank you. Pateicos! It was uh, the last. Un uh, visbeidzot uh, pēdējais ceturtais kandidāts priekšstādātāja vietnieka amatam šajā paškomitejā, kuru izvirza goja frakcija. Un aicinu godu pārstāvi stādīt priekšā jūsu izvēlēto kandidātu. Lūdzu. Paldies. Sabina Lūsniņa ir mūsu kandidāte, kas ir darbojusies šeit eh, parlamentāru šeit jau kopš 90. gada. Viņa bijusi mūsu grupas koordinatori iepriekšējā parlamenta pilnvaru laikā. Un um, nav nemiņu kā mūsu kandidāti. Viņi darbojas ar šajā paškamitē mūsu grupas vārdā arī iepriekšējā sasaukumā un ir eh, daudz pieredzējis drošības un uh, aizsardzības jautājumus un uh, šiem asmedēļ arī tad izvirzamies kandidatūru. Vai uh, kandidāti piekrīt uh, šādai nominācijai? Jā, piekrīt. Pieņemam zināšanai un uh, Vēl arī konstatēja, ka finanšu interešu deklarācija ir saulēcīgi aizpildīta un iesniegta parlamentam, un līdz ar to arī šo kandidāti mēs varam ievēlēt balsot ar aklamāciju, ja neiebilstē. Thank you. Paldies, līdz ar to arī šis kandidāts ir ievēlēts. Aicinu kolēģi pievienoties mums šeit eh, prezidijā. Thank you. Now we move to. Paldies, Lietāņi, pie trešā darba kārtības punkta šīs dienas sanāksmē. Un nu, vēlos, eh, lai jūs apstiprinātu mūsu turpmāko ko sanāksmu grafiku, kalendāru. Līdz pat eh, šī gada beigām līdz decembrim šis uh, grafiks ir jūsu rīcībā, un pirmā sanāksme ir paredzēta uh, 11. septembrī. 11. septembrī tātad tā atgādina jums uh, būs uh, tātad uh, šī sanāksme būs jau pēc vasaras atvaļinājumiem un arī noteikti mūsu darba kārtībā būs svarīgi jautājumi. Tas ir tāds īpašs periods gatavošanās nākamajam NATO samitam, kurš um, septembrī notiks Delsā. Tā kā darbi mums būs uh, pilnas rokas un aicinu arī paplašināt tā biroja uh, locekļus uh, uz tikšanos Strāsbūrā, kur mēs varētu jau saulēcīgi apspriest uh, svarīgākos uh, mūsu darba jautājumus uh, apakšam tajā tuvākajiem mēnešiem. Tā kā Ja neiebilstēt eh, kolēģi un neredz, ka kāds eh, celtu pretenzijas, tad tādā gadījumā apstiprinu piedāvāto darba kalendāru. Nu, līdz ar to citu paziņojumu vai jautājumu darba kārtībā, kārtības punktā dažādi nav, un līdz ar to sanāksim pasludējumu par slēgtu. Vēlreiz sirsnīgs paldies jums visiem! Paldies, ka bijāt eh, konstruktīvi šajās vēlēšanās un visu labu!